Pēdējo reizi tikām, tikāmies 14. septembrī. Iepriekšējo sanāksmu protokoli ir jums izplatīti vai ir kādas piezīmes par šo sēžu protokoliem? Ja ne, tad šie protokoli uzskatīt.